Margarīna kundze augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, un mūsu darba kārtības punkts ir stāvoklis Sīrijā. Lūdzu, Margarīna kundze. Paldies. Es eh, jau gribēju teikt, ka mēs eh, Esam jau diskutējuši par šo jautājumu par situāciju Sīrijā. 19. janvārī mēs par to diskutējām. Mēs centāmies eh, pielikt punktu šai kardarbībai, tātad mazāk kā divi mēneši ir pagājuši. Un eh, kopš tā laika ir notikuši daudzi dažādi notikumi. Es gribēju jums pateikties par šīm debatēm un par šo iespēju pārbaudīt vairāk kārtīgi visus tos soļus, kas ir spērti, lai mēs varētu arī apkopot rezultātus un arī grūtības šajā ceļā. Vispirms es gribēju jums atgādināt, kas ir noticis šajos pusotros mēnešos. Vispirms eh, mums bija konference eh, par Sīriju. Tā nebija eh, tikai tāda konference, kur tika izceltas apņemšanas, kur Eiropas Savienība un tās dalībvalstis atbalstīja ar divu trešdaļu finansējumu, lai risinātu krīzi Sīrijā un apkārt esošās valstīs. Šajā konferencē tika parādīta arī solidaritāte, vienotība, kā arī dots cerības Sīrijas iedzīvotājiem. Mēs piešķirām 3 miljardus eiro, lai palīdzētu bēgļiem un kā iekšēji pārvietotām personām iekšā Sīrijā, kā arī mēs devām arī atbalstu humanitārai palīdzībai. Es pēc brīža stāstu pastāstīšu um, eh, sīkāk par humanitāro palīdzību, gan no politiskā, gan no drošības viedokļa, kā arī mēs sagatavojām divas paketes, um, divas kompaktus, vienu Jordānijai, vienu Libānai. Un eh, šajā dokumentā mēs runājam ne tikai par finansiālo atbalstu, bet arī par pasākumiem, kas varētu atbalstīt šīs valstis integrācijas centienos. Uh, Um, cenšoties integrēt um, Sīrijas iedzīvotājus savās attiecīgās kopienās, atbalstot bērnus izglītības iespēju formā, arī darba iespēju formā, um, kā arī atbalstot uh, attiecīgās iedzīvotājus un kopienas Jordānijā un Libānā šajā darbības virzienā. Tātad pēc 19. janvāra notika arī Ženēvā sarunas uh, ar Sīrijas pusi, tomēr šīs sarunas tika momentā pārtrauktas, jo parādījās ļoti daudz problēmas. Un tālāk notika arī Minhenē starptautiskās atbalsta grupas sanāksme. E, tur mēs e, tikāmies un runājām daudz stundu garumā. Kerīkungs, Lavrorkungs un citi ārlietu ministri bija klāt. Bija apmēram 20 valstis, arī Eiropas Savienības pie sarunu galda. Un mēs visi centāmies pārbaudīt, vai Ženēvas sarunu apturēšana ir notikusi sakarā to, ka ir grūtības, kuras nevar pārvarēt, grūti pārvarēt dēļ starptautiskiem vai iekšējiem jautājumiem, um, kas būtu ne tikai Sīrijas jautājums, bet arī plašāka konteksta jautājums. Mēs runājam arī par to, vai ir iespējams ar starptautiskās atbalsta grupu palīdzību iet tomēr uz priekšu. Uh, Mēs runājam par to, vai iespējams šo protestu, procesu atdzīvināt, jo esam investējuši tajā ļoti daudz. Pēc Minhenes sanāksmes mēs izveidojām divas darba grupas. Viena eh, par um, modalitātiem, lai pārtrauktu vardarbību. Tur priekšstādātāju pozīcijās bija Krievija un ASV. Tās ir divas valstis, kur ir nepieciešams nodarboties ar, jo īpaši militāro jautājumu koordināciju, eh, lai precizētu dažādas ar spēka pielietošanas jautājumiem saistīts lietas, lai tiktu pārtrauktu uguns. Un otra darba grupa, kas fokusējās uz humanitāro palīdzību, mēs skaidri identificējām vajadzību eh, organizēt otro sarunu kārtu Ženēvā, un tas jau ir paziņots, tātad, ka šī saruna sāksies nākamajās, tuvākajās dienās, bet šīm sarunām ir jānotiek pavisam atm citādākā atmosfēra. Tā būs cita atmosfēra uz vietas, ļoti atšķirīga no tās, ko mēs izjutām iepriekšējās sanāksmes laikā. Mēs centāmies eh, samazināt šo plaisu starp sīriešiem, kas runā Ženēvā par ļoti sarežģītu politisku pārējais procesu, un no otras puses ir sīrieši, kas mirst savas valsts teritorijā bez piekļuvas jebkādai palīdzībai. Tad mēs cenšamies efektīvā veidā virsīt šo humanitāro palīdzību, pārtiku, zāles, lai sīrieši iekšā valstī saņem šo atbalstu un lai viņi izrādītu uzticēšanos un līdz ar to arī atbalstītu šo Ženēvas procesu. Mēs arī vēlamies atvērt kanālus politiskajām diskusijām starp dažādām iesaistītajām pusēm. Tālāk mums bija, jūs par to arī zināt tāda darba grupa, kas runā par uguns pārtraukšanu. Šeit ir labi sasniegumi, arī humanitārā grupa arī ar saviem sasniegumiem. Tālāk, ANO drošības padomus rezolūcija 2268 par karu pārtraukšanu, uguns pārtraukšanu, un tā stājās spēkā 29. februārī. Kopš tā laika jāatzīst, ka ne tikai es personīgi, bet arī eh, Stefan Zemes Stūra uh, īpašais ANO pārstāvis, kā arī ASV un Krievijas pārstāvi, kas ir līdzpriekšsēdētāji, tad mēs varam konstatēt, ka uguns tiek ļoti būtiski pārtraukta, lai arī ir dažādi pārkāpumi, kas ir dažādās vietās, bet tomēr ļoti būtiski uguns ir samazināsies. Līdz ar to pam pamiers eh, uz vietas arī šīs nedēļas laikā ir tāds, ka mēs varam uzskatīt, ka situācija šodien ir uzlabojusies. Daudz labāk ir salīdzinot ar um, iepriekšējām konflikta nedēļām. Un iespējams, ka šāda situācija ir panākta pirmo reizi piecu gadu laikā. Mēs konstatējam to daudzās Sīrijas vietās, ka uh, tur nav vairs uh, tādas intervences ar ieročiem, kaut gan, protams, šī pamiera pārkāpumi ir, uh, ir koncentrējami, kad, katrā ziņā šo pārkāpumu kalibrs ir daudz mazāks nekā pagātnē. Un runājot par humanitārās darba grupas eh, darbu, arī daudz kas ir panākt šajās nedēļās. Mēs esam nosūtījuši um, palīdzību. 180 mašīnas, eh, ko saņemšu 150 tūkstoši zīriešu, kas eh, atrodas apleiktajās reģionos. Mēs strādājam šeit kopā ar ar Eiropas Savienību, ar ANO dažādām struktūrām mēs cenšamies um, sasniegt uh, tādas teritorijas, kas iet aizvien tālāk no tām vietām, ko esam jau aptvēruši. Stefan Temis Tura jau ir teicis, ka sarunas ar Sīriju turpināsies no rītdienas un tālāk un tālāk. Mēs nedomājam, ka šis process būs viegls, bet um, noteikti šis fakts ir apsveicams, ka uh, šim ANO īpašiem sūtniem ir ies, visi iespēja izvedot tādus apstākļus, lai sarunas varētu notikt. Es uh, tikos ar Hižabu Parīzē, tas bija pirms divām dienām, un mēs uh, ilgi runājam ne tikai par šiem nosacījumiem, pie kādiem varētu atgriezties pie sarunām Ženēvā. Vairāk ir run, tiek uh, runāts par to, kā visi iesaistītiem ir izveidojušies šos nosacījumus, lai sarunas būtu būtiskas un pamatīgas. Un uh, ir viens uh, tāds vēstījums, ko mēs paušam, jo īpaši Eiropas Savienība, bet arī visi pārējie mēs gribam rosināt, lai visas konfliktā iesaistītās puses ne tikai piedalītos sarunās Ženēvā, bet arī, lai izrādītu kompromisa garu, vēlēšanos šo lietu sakātu. Un, protams, arī mēs runājam par to, ka Eiropas Savienība varētu atbalstīt opozīciju šajā ļoti grūtajā solī iesaistīties sarunās. Uh, Tātad tas ir ļoti sarežģīts laiks, pieci gadi kopš kara sākuma, eh, bet kopā ar pamieru, eh, kas eh, turās, un arī humanitārā palīdzība, kas aplēktajā zonās tomēr nonāk. Tātad tas ir sasniegums, kaut gan, protams, mēs nevaram uzskatīt, ka viss ir ļoti labi. Uh, bet ir kaut kādi soļi, kas beidzot tomēr iet mm, pareizajā virsienā. Un viens no šiem soļiem ir arī koordinācijas darbs, ko pie kā strādā ASV un Krievija, īpaši starp militārām struktūram. Šeit notiek arī ļoti tāda cieša koordinācija. Vispirms pamiers tiek nodibināts, pēc tam uzraudzīts Tātad šis pamiers ir ļoti trausls. Un tie, kas runā par jauno augsto karu, tiem vajadzētu pārbaudīt to kā tādu realitātes pārbaudam. Tad tālāk Eiropas Savienības loma. Eiropas Savienība piedalās gan vienā, gan otrā grupā. Lomas ir dažādas. Pamiera grupā Mēs piedalāmies kopā ar citām valstīm un citām organizācijām, kas piedalās starptautiskajā atbalsta grupā. Mūsu militāri eksperti arī ir klāt. Un tad mēs arī cenšamies arī dot ieguldījumu tieši pamiera noteikumu izpildes uzraudzībā. Par humanitāro palīdzību tur mūsu loma ir daudz lielāka Ne tikai tāpēc, ka mēs esam tie, tie, tie labie, um, tie, kas neiejauc militāros jautājumos, bet uh, tieši tāpēc, ka Sīrijā Eiropas Savienības loma dēļ politiska lēma, lēmuma ir tāda, ka Eiropas Savienība nepiedalās militāriem spēkiem Sīrijā, tikai dažas dalībvalsts eh, katrā ziņā šeit vadošā loma ir divām valstīm, kas ir klāt ar savām militārām formām, spēkiem. Viņiem ir arī zināšanas par militāru spēku piemērošanu. Un eh, šīs te divas valstis arī ved sarunas pārsvarā par pamieru jautājumiem. Bet mēs arī, protams, piedalāmies šajā ļoti svarīgajā darbā. Mums ir ļoti aktīva darbība, un tā varētu vēl palielināties tuvākajā laikā. Par humanitāro palīdzību šeit ir ļoti stingra tāda saikne starp humanitāro palīdzību un politisko procesu, kam vajadzētu atjaunoties. Pēdējo reizi, kad runājām par šo jautājumu, es atceros, ka daudzi pieminēja nepieciešamību veidot maršalu plānu Sīrijai. Un padomājot par šīm naudas līdzekļiem, ko mēs investējam Sīrijā, kaimiņu valstīs un tā tālāk, es pat varētu apgalvot, ka maršalu plāns jau ir sācies un pat ļoti būtiskos mm, apjomos. Humanitārā darba grupa, tur mums ir vadošā loma, šī grupa ir tikusies jau četras reizes un ļoti veiksmīgi 180 automašīnas eh, ar palīdzību nosūtījusi septiņiem rajoniem un 150 tūkstošu ir saņēmuši septiņos reģionos. Protams, šie reģioni, šie septiņi nav viss visi iespējami reģioni. Mums ir vēl tādas vietas, kuras mums jāsasniedz un jānosaka pat prioritātes, kur mums jāsūt šī palīdzība. Mūsu plāns ir. Mūsu plāns ir um, dot um, palīdzību 1,7 miljoniem Sīrijas iedzīvotāju jau pirmajā ceturksnī šajā gadā. Un mums jāstrādā kopā ar ANO aģentūrām, kas strādā uz vietām, un mēs esam. Um, arī atjaunojuši savu biroju darbību Damaskā un sadarbībā ar starptautiskiem organizācijām. Tagad jāatzīst, ka Eiropas Savienība ir tāda, kurai uzticas visas puses, gan tas, tie, kas atrodas iekšā Sīrijā un tie, kas ir ārpus, mums ir uh, tādu privileģētu piekļuvi, mēs varam iesaistīties sarunās ar daudzām organizācijām, mēs varam runāt ar daudziem, kas, kas palīdz novest šo komentāru palīdzību līdz attiecīgām vietām. Un šeit mums ir arī milzīga politiska loma. Mēs eh, esam gatavi veidot uzticēšanās logus iesaistot dažādas puses šajā konfliktā iesaistītās, mēs esam gatavi vērt vaļā visas iespējas, lai būtu tāds racionāls sarunas, kas novestu pie politiskās pārejas. Bet um, ņemot vērā visu šo pozitīvo informāciju, kas ir notikusi, um, pozitīvos soļus, uh, tomēr situācija var eskalēties jebkurā laikā. Reģionālā situācija joprojām ir ļoti saspringta. Mēs katru dienu saņemam jaunumus, kas raisa bažas, un uh, šeit ir arī karš starp reģionālām grupām, un tas, šis pastiprinātais karš var novest arī pie reāla kāda. Tāpēc mums jāņem vērā arī tas mūsu darba. Mēs mm, strādājam diplomātiski arī pie humanitārās palīdzības, bet arī ir nepieciešams turpināt darbu pie pamieru uzraudzības, paturot prātā risku, ka joprojām uh, situācija var pasliktināties un atgriezties iepriekšējā gūtnē, ja mēs nebūsim konsekventi, ja mēs neiesaistīsim pilnīgi visus, kas ir uz vietas, gan militāros, gan politiskos um, spēkus, lai visi mm, šie iesaistās um, sadarbībā ar režīmu, lai tas viss būtu jēgpilni mērķiecīgu virzību. Es um, arī piedalos visās sarunās ar visiem mūsu partneriem, draugiem, nedraugiem sarunu biedriem iekšā Sīrijā un ārpus Sīrijas, bet reģionā es visiem saku, ka ir ļoti svarīgi iesaistīties politiskajā procesā. Humanitārai palīdzībai ir labāk jāsasniedz mērķa vietas un ir jāturpina darbs pie eh, pamiera uguns pārtraukšanas noturēšanas. Un eh, vakar aizvakar mēs runājam par mm, eh, šo jautājumu ar Turcijas partneriem. Un Tika publicēts arī paziņojums no padomis, vakar vakarā tas notika, un tur ir arī atsauce uz to, ka ir nepieciešams strādāt kopā, tas ir Eiropas Savienībai un Turcija. Uh, lai uzlabotu arī humanitāros apstākļus ļoti daudzos reģionos Sīrijas iekšienē, un tas ir tā, tāda kopēja apņemšanās, un par to mēs runājam ar Turciju vakar. Katram ir jāsniedz vislabākais rezultāts. Ja ir kaut vai neliels lodziņš, neliela iespēja, tā noteikti ir jāizmanto, nedrīkst aizvērt nekādu uh, Um, iespēju. Tad mēs strādājam humanitārā, militārā, uguns pārtraukšana un politiskā līmenī. Tātad trīs virsības. Un tagad es gribētu izmantot iespēju un arī pateikties Stefan Demis Turam par lielisko koordinācijas darbu. Mūsu kontakti notiek katru dienu. Un mēs strādājam kopā ar ANO visos šajos trijos virsienos, un varētu teikt, ka tas eh, rāda piemēra arī visiem citiem mūsu darbiem citās jomās. Es uzskatu, ka diplomātija varētu arī nostrādāt, mums ir arī pieredze. Mēs zinām, ka ir iespējams arī sakaut daiešu, un to mm, var izdarīt eh, tikai caur procesu, kas beidz kāru Sīrijā, lai būtu garantijas arī no Damaskas puses. Uh, Mēs zinām un redzam, ka karu Sīrijā var pārtraukt un ka mm, ir spēki, kas varētu apvienot savus spēkus, lai cīnītos pret terorismu. Mums jau ir spērti pirmie soļi pareizā virzienā un rezultāts ir tāds, pie kā vēl ir jāstrādā. Mēs esam koordinējuši savus centienus ar visiem, ieskatot arī ar ASV, Un pēc piecu gadu darba diplomātiskie centieni, ieskaitot Eiropas Savienības diplomātiskās centienas, ir nonākuši pie pirmajiem rezultātiem. Bet, kā es teicu, tas viss ir ļoti nestabili. Tas var pagriezties atpakaļ jebkurā brīdī, ja nebūs visi iesaistītie, kas iet uz priekšu ar tādu pašu apņēmību kā visi iepriekšējos mēnešus. Mums ir jāturpina izdarīt šādu spiedienu, lai būtu jauna Sīrija droši vien tā Sīrija, kas ir iznīcināta piecu kara gadu laikā, tā vairs nevarēs atdzīvoties un atgriezties, bet varbūt, ka mēs varēsim palīdzēt izveidot um, Sīriju kā jaunu valsti bez uh, reliģijas konfliktiem, lai būtu demokrātiska, lai būtu stabila valdība, iekļaujoša, lai būtu garantēta iespēja visiem Sīrijas iedzīvotājiem būt par vienas un tās valsts iedzīvotājiem, lai nebūtu vieta dažas līdzīgām organizācijām, jo tādām tur nav vieta, un to mēs visi varam panākt, ja strādāsim visi kopā, tāpat kā darījām visi iepriekšējās nedēļas. Paldies! Paldies komisijas vicepriekšsēdētāji, augstai pārstāvēji Mogherini kundzei par šo paziņojumu, un tagad došu vārdu Predes kungam no EPP. Madame la haute représentante, Paldies, priekšsēdētāji, paldies, augstā pārstāvi. Jūs eh, teicāt vairāk kārtīgi, ka šis konflikts ilgs jau piecus gadus, un skaidrs, ka šo eh, piecu gadu laikā Sīrija nebija daudz cerības, un cerības ir pazudušas piecu gadu laikā. Un tāpēc es uzskatu, ka uguns e, pārtraukšana, kas stājas spēkā kopš 27. februāra, ir ļoti svarīgs elements. Un tas ir ļoti svarīgi jaunā līguma sakarā, jo tādā veidā ir dot piekļuve arī humanitārai palīdzībai iedzīvotājiem. Ja un Sīrijas iedzīvotājiem šā, šāda palīdzība ir izmisīgi nepieciešama, un, un es ļoti ceru, ka tā tas arī viss notiks, tā kā jūs klāstiet. Un mēs dodam cerību, bet ir jārunā arī par politisko perspektīvu ja nenotiek viss kā plānos, tad diemžēl varētu parādīties atkal upuri. Nu, tāpēc mums ir jāizmanto šī iespēja, jānodrošina tāda politiskā pārēja, kam var uzticēties. Protams, mēs šeit nerunājam um, par vēlēšanām, jo Asats un Putins arī teica, ka tas nebūs iespējams. Mums ir jāfokusējas uz miera procesu un jācenšas gaidīt brīdi, kad būs vēlēšanas. Stināru. Paldies. Tālāk Bostināru kungs sociāldemokrātu vārdā divas minūtes. Paldies, augstās pārstāvs kundze, godātie kolēģi, ļaujiet man es pirms apsveikt uh, augsto pārstāvi ar šīs ļoti svarīgās iniciatīvas uzsākšanu un ļoti pārdomāto veidu, kā koordinēti tika mūsu centieni un citu startautisko pušu centieni izbeigt šo ilgstošo konfliktu. Pēdējās desmit dienas ir bijis vismierīgākās dienas lielākā daļa sīriešu pēdējo piecu gadu laikā. Tas varētu radīt uh, tālāku attīstību nonākot pie miera sarunām. Un cerams, ka šīs sarunas drīz sāksies. Nav cita risinājuma kā vien politiskais. Mums ir nepieciešama spēcīga politiskā griba, lai panāktu šo rezultātu. Politiskais risinājums Sīrijā ļautu starptautiskai sabiedrībai koncentrēties uz svarīgāko cīņai ar Daešu un visām citām teroristu grupām, neļaujot tām izplesties eh, un radīt milzīgas ciešanas visam reģionam. Risinājuma atrašana Sīrijā ļautu sīriešiem palikt mājās un neapdraudēt savu, rīt, eh, savu dzīvību, dodoties uz Eiropu vai citur. Startautiskajās sarunās sīriešu pozīcijas ir Ehm, opozīcijas eh, situācija ir jānodrošina, kā arī uzbrukumā Lepo pilsētā ir jānovērš, tas varētu apdraudēt mieru sarunas. Vardarbības mazināšana ļāva arī nosūtīt humanitāro palīdzību tiem, kam tā ir visvairāk nepieciešama, bet tam ir jāturpinas un Sīrijas valdībai spēkiem ir jāpalīdz. Ja sarunās netiks rasts risinājums, humanitārā krīze turpināsies. Bieži vien šie konflikti Sīrijā ir izraisīti dažādu grupējumu starpā, un ir sva, tas tā, tāpat ir saistīts ar to, ka Turcijai un Krievijai ir jāpieturas pie ANO rezolūcijas mērķiem, eh, apkarojot terorismu. Paldies. Tālāk Tanok kungs. EKR er grupas vārdā. Paldies, priekšsarētāji. Minhenē panāktās traukslās uguns pārtraukšanas vienošanās rada politisko iespēju īstenot eh, ANO un Ženēvas miera līgumu, miera šīs sarunas. Ir vajadzīgs kāds Damaskā, kas var pārstāvēt visus sīriešus bet eh, panākt mieru starp visām frakcijām Sīrijas konfliktā, ir, tas ir atkarīgs arī no Krievijas iejaukšanās. Mums ar Krieviju ir kopīgi eh, mērķi izskaust eh, ISIS un citus teroristu grupējumus Sīrijā, bet Krievijai arī ir jāievēro saistības un jāizvairās no tālākas provokācijas, pārtraucot uzbrukumus uh, visiem, kas karo ar Asādu, ja tie ir mēreni opozicionāri. Un neļaujot eh, rīkoties pret eh, kanclers Merkels un Eiropas Savienības sankcijām. Krievijai ir jāievēro sava loma kā startautisks eh, sarunu vedējs, un tad mēs varēsim panākt situācijas uzlabošanu Eh, šajā valstī. Paldies, tālāk Alda grupas vārdā Šāks kundze. Paldies, priekšsarētāji kolēģi. Visi centieni apturēt kara darbību Sīrijā ir jāatbalsta, bet ne visus iznākums varam pieņemt. Šis ir ļoti trausls pamiers. Va eh, vardarbība, nāve, bats un šausminošās cilvēku ciešanas jau turpinās pārāk ilgi. Sīrijas iedzīvotājiem nepieciešams lielāks atbalsts no mums. Mums ir jānostiprina savus vadošo lomu sarunās. Ja mums būs uh, vienota stratēģija, spēcīga stratēģija, un ja tā būtu ātrāk, tad mēs būtu līderu lomā, nevis pirmie, kas saskaras ar sekām. Eiropas Savienība ir uzpamanāmākā nespējot eh, pieno, piedāvāt eh, patvērumu tiem, kas bēg no kara. Jā, mēs palīdzam ar humanitāro palīdzību, bet mums ir jādara vairāk, lai izskaustu cēloņus šīm ciešanām. Krievija tikmēr palīdz Asadam mainīt situāciju uz vietas un tālāk eh, ved sarunas par humanitāro palīdzību. Putins izmantoja vakumu, izmantojot lielāko vardarbību, uh, Eh, kas bija pieredzēta bombardējot slimnīcas un eh, civiliedzīvotājus. Šāda veida uzvedība no Putina Krievijas puses eh, tam ir jāatspoguļojas arī skaidrā iznākumā. Ir nepieciešams arī Eiropas Savienības sankcijas par Krievijas izmantoto vardarbību Sīrijā. Man ir daži jautājumi. Tad, kad mēs dzirdējām, ka sarunas nesāksies visrīt, bet gan tikai pirmdien, uh, uzraudzība par eh, uguns pārtraukšanu ir vēl svarīgāka, tāpat arī uzraudzība par palīdzības sniegšanu, kā tas tiek organizēts un eh, kā tiek īstenot pārtiks nodošana tie, kuriem trūkstat eh, visvairāk. Jūs minējat arī par Libānu un Jordāniju. Man uh, liekas, ka pārāk daudz uzmanība ir pievērsta Turcijai, bet mēs nedrīkstam ļaut Libānai sabrukt kā jūs izmantojat savus kontaktus ar Irānas līderiem, lai nodrošinātu, ka viņi uh, iesaistās un neatbalsta brutālo Asada režīmu. Paldies! Paldies! Tālāk Matijas kundze goja grupas vārdā. Paldies, priekšsarētāji! Mogherini kundze. Šis ir ļoti trausls pamiers, kas ir panākts, šī uguns pārtraukšana. Ir skaidrs, ka mēs nevēlamies lielāku iejaukšanos, piemēram, no Saudās Arābijas puses, kas cenšas uh, uzlikt nosacījumus. Un tur jau tieši arī mēs saskaramies ar grūtībām sarunās Piemēram, grupu pārstāvniecība Sīrijas kurdi nemaz nav pārstāvēta sarunās. Stefan eh, Demisturas eh, nostāja ir vissaprātīgākā, sakot, ka šis ir Sīrijas jautājums un jebkādam risinājumam ir jābūt atkarīgam no sīriešiem. Un mans jautājums Mogherini kundzei kad Eiropas Savienībai būs sava nostāja, nevis e, kaut kāda pakārtotā pozīcija ASV, Saudās Arābijas vai citu pušu nostāja, ļaujot Sīrijas iedzīvotājiem pašiem atrisināt situāciju, vienoties. Paldies tālāk Lohbīlers kundze uz pusotru minūtu zaļo vārdā. Paldies! ka šobrīd e, pamieris e, it kā turpinās, bet e, Ženēvā paredzētām sarunām ir obligāti jānotiek. Tāpat būs ļoti svarīgi šīm miera sarunām, ka tās būtu iekļaujošas, tā skaitā iekļaut arī kurdus. Līdzšinējā sagatavošanas darba gaitā arī no opozīcijas puses sievietēm ir bijuši tikai statistu lomas. Šodien, starptautiskajā sieviešu dienā, vēlos pievērst uzmanību sieviešu lomai, kas cietušas gan no Asāda režīma terora, gan arī no terorisko grupējumu uzbru uzbrukumiem. No, žurnālisti no Alepo savā e, filmā uh, ir atspoguļojuši drosmīgas sievietes, kas sniedz palīdzību strādājot eh, kā brīvprātīgās slimnīcā un savādāk palīdzot. Daudz ir samaksājuši ar savu dzīvību, piemēram, kurdu blogere, eh, kas ziņoja eh, par notiekušo rakā un tika par to noslapkavota. Eiropas Savienībā ir jāiz, jāizstāv sievietes un jānodrošina, ka tām arī ir teikšana šajā procesā. Kas attiecas uz eh, šausminošiem noziegumiem pret vīriešiem, sievietēm un bērniem eh, Sīrijā, Eiropas Savienības nostāja jābūt absolūti skaidrai. Ilglaicīgs miers Sīrijā var būt tikai tad, ja atbildīgie par šiem noziegumiem tie saukti pie atbildības. Paldies! Paldies, Kastaldo kungs no EFDD grupas pusotra minūte. Paldies, priekšsarētāji. Augstās pārstāvs kundze. Tas, ko mēs redzam, ir uguns pārtraukšana, lai gan tā tiek regulāri pārkāpta, bet mēs eh, tajā saredzam iespēju tomēr sākt sarunas Un šī sadarbība, kas pastāv starp ASV un Krieviju eh, attiecībā uz Sīriju, ir svarīga. Mums ir jāizmanto šī iespēja. Bet ir ļoti svarīgi paskatīties uz citu iesaistīto pušu nesadarbošanos, un es šeit domāju Turciju un Saudoārābiju. It īpaši jau Turcijas uh, plāni. Tur ir daudz dažādu problēmu. Kaut arī Turcijā it kā ārlietās ir tā pašā pusē, kur Eiropas Savienība. Bet mēs redzam, ka Turkija regulāri veic kurdu pozīciju bombardēšanu un saskatu ļoti mazu Turcijas ieinteresētību apkarot noziedznieku tīklus, kas nodarbojas ar cilvēku kontrabandu pār robežām. Ir absolūti nepieciešams eh, iesaistīt Turciju uh, E, šajā procesā un panākt, ka viss notiek atklātā veidā. Un skaidrs, ka Turcijai ir ļoti svarīga loma saistībā ar cilvēku plūsmām no Sīrijas caur Turciju uz Eiropu. Bet ir arī nepieciešama jauna pieeja saistībā ar Turciju un kurdiem. Ir jāizsargā šo minoritāti reģionā, Mums ir jāturpina strādāt šajā, pie šī jautājuma, jākoncentrējas uz humanitāro palīdzību un ir nepieciešama ceļa kārte, lai nonāktu pie kāda risinājuma un atbrīvotos no tā, kas kavē attīstību. Šafhauser kungs tālāk viena minūte ENF grupas vārdu. Man ir divi komentāri. Pārstāvs kundze, pirmais komentārs attiecās uh, uz Turciju. Uh, Um, tā ir Turcija, kas ir pret demokrātiju. Mēs redzējām no pēdējiem notikumiem, atbalsta islamistu. Viņi ir pret uh, starptautiskām tiesībām, pret to, kā, kas, kas notiek um, Sīrijā un Irākā, un atbalsta arī organizēto noziedzību. Uh, un tomēr jūs viņu pieņemat Eiropā. Varbūt, ka tas ir. Uh, Eiropas interesēs vai kanclers interesēs, kas ir piemānījusi visu Eiropu. E, jūs gribat runāt, slēgt līgumu ar to valsti, kas neatbilst nekādiem Eiropas kritērijiem. Un tas nav normāli, vai jums eh, nav bažas par to. Un otrs eh, komentārs ir par mūsu morāli. Mēs esam eh, pazaudējuši saskari realitāti. Mēs gribam piekāpties, pazemoties ASV priekšā, kas ir okupējusi gan Kataru, mēs pakļaujamies arī Saudārābijai. Mēs esam tā kā tāds atliekamais krēsls. Tādu cenu mēs maksājam, ja mēs neredzam realitāti. Korvin Mike, non iskriti. Lūdzu, Korvins Mike, vienu minūti grupām nepiedarošie deputāti. Godātā Mugrīnī kundze. Varbūt beidzot runāsim atklātu valodu. Krievija ir sākusi savas darbības Sīrijā, un pateicoties viņu darbībai ir iestājies pamieris. Mēs esam sasnieguši pamieru, un eh, es ceru, ka mēs mācīsimies no šīs eh, pagātnes kļūdas, proti, cik daudz cilvēku gājuši bojā Sīrijā un Irākā diktatūra laikā, bet eh, ļoti daudziem sīriešiem šobrīd ir jāizvēlas vai bēgt prom no valsts vai pakļauties Daešu eh, teroram. Tā tad, eh, vai tad tomēr nav tā, ka karš un diktatori ir vienlīdzības zīme? Bet eh, es devos uz Damasku un es teicu Asad cilvēkiem, ka viņam ir jārunā ar kurdiem, un viņi teica nē, bet kurdi arī iestājās tādās kā uh, pozīcijās, ka nekad viņi savā starpā nerunās, bet šobrīd tas ir noticis. Paldies! Paldies! Nākamais eh, Gabriela kungs. Nē, tagad mēs beidzam. Eh, mēs dod vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Gabriela kundze lūdzu. Paldies! Jūs runājāt par, par šo komandoru palīdzību, par pamieru un tie svarīgi soļi. Un jūs teicāt, ka strateģijas realizācija liek mums visiem um, mobilizēties. Tad man ir divi jautājumi, viens jau uh, komentārs. Uh, tad uh, šodien, sieviešu diena, um, Demis Turkungs runāja par sievietēm, kas cieši no bombardēšanas. Un vai mēs esam gatavi iesaistīt arī sievietes miera procesā? Mēs zinām, ka tas ir ļoti svarīgi. Uzskatām, lai dialogs, eh, dialogam jābūt pēc iespējas iekļaujotnam. Uh, iekļaujošam. Um, teiksim, ja šeit nav militārā um, Eiropas Savienības ies, iesaiste uh, un mēs runājam par, um, par pamieru, tad varbūt politiskā ziņā tas ir mūsu spēks un e, e, Eiropas Savienībai ir jābūt ambiciozai un tāpēc mēs gribam pateikties augstajai pārstāvē par visiem pūliņiem, kas veikt šajā darbā. Mans jautājums ir tāds, ka mums vajadzētu varbūt skatīties uz priekšu paredzoši um, un runāt par šīm vēlēšanām. Kā mēs varam paredzēt, ka šīs vēlēšanas varētu būt uh, veiksmīgas, ja ir 11 miljoni cīriešu, kas atrodas ārpus valsts robežām? Gabriel, Gabriels kundze, jums vēlas uzdot uh, Sanīkungs zilās kartiņas procedūras iestvaros jautājumu. Lūdzu, Sanīkungs. Köszönöm szépen! Paldies! Paldies, ka atbildēsiet! Godātā kolēģe! Jūs eh, ieskicējāt situāciju godīgos vārdos, bet vēlos uzdot jautājumu. Vai jums šķiet, ka eh, Sīrijas puse, Eiropas Savienība, Eiropas Savienības dalība valstis ir atbildīgas par tur notiekošo, bet varbūt arī Krievija ir atbildīga par tur notiekošo? Jo šobrīd Krievijas darbību dēļ bēgļu gan iekšējo, gan uz ārvalstīm dodošos Sīrijā ir daudz vairāk nekā iepriekš, vai arī Krievija Krievas mums vajadzētu vainot. Gabriels Kundze pusminūte atbildē lūdzu. Es domāju, ka šajā situācijā mums ir jāatgādina sev arī to, ko e, teica Mogrīnie kundze. Mums ir jābūt uzmanīgiem, jo situācija var pasliktināties ļoti ātri. Tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ka mēs izsakam kaut kādas spriedumus vai apsūdzības. Un runājot par to, kas notiek Sīrijā, te ir nepieciešams apvienot visus spēkus, visas organizācijas, konkrētai vīzijai ir jābūt, ir jānodrošina stabilitāte ilgstoši miers. Lūk, tāda ir atbilde manam kolēģim. Paldies par jautājumu. Hovita kungs, divas minūtes lūdzu vārds jums. Paldies, prieksēdētāja kungs. Pārāk ilgi mēs runājam un pārāk daudz runājam par, par šajā parlamentā par Sīriju. Pagājušajā nedēļā atkal ir pierādījumi, ka pamiers Sīrijā nedarbojas un ka sistēma nedarbojas. Uh, Neskatoties uz to, kas notiek šajā valstī, mums ir jādodas, tā, jādodas tālāk. Šobrīd eh, eh, saskaņā ar plašsaziņas līdzekļos lasāmo ir gājuši bojā pēdējās dienās 90 eh, civiliedzīvotāji. Ko mēs darīsim tuvākajās nedēļās? Mums ir jāsniedz cerība Sīrijas iedzīvotājiem. Augstā pārstāvis kundze, viss mūsu atbalsts, izmantojiet starptautiskās sviras, izmantojiet jūsu personīgos kontaktus, lai pamieris kļūtu par mieru. Es atvainojos visiem kolēģiem un iespējams es atvainojos visvairāk arī tiem, kuri šobrīd Sīrijā cieš, jo Arī manā valstī ir tādi spēki, kuri mēģina izmantot Sīrijas traģēdiju, lai to pārvērstu politiskā kapitālā un izmantotu manā valstī paredzētajā referendumā kā argumentu. Piemēram, viens no šādiem cilvēkiem apgalvo, ka lielākā daļa viens no šādiem maniem tautiešiem apgalvo, ka lielākā daļa no Sīrijas bēgļiem ierodas kā džihadisti Eiropā un meklē tikai ekonomiskus labumus. Kauns. Šādiem cilvēkiem nevajadzētu būt Eiropā. Es domāju, ka e, skeptiķi, kuri netic Sīrijas iespējām, arī viņu argumenti neizturēs laika kritiku. Uh, Es zinu, ka šādi cilvēki neuzvarēs. Mana valsts paliks Eiropas Savienībā, un Eiropas centieni ir augstu vērtējami, jo neviena valsts nevar šobrīd tikt galā ar Sīrijas traģēdiju. Un šajā konfliktā vienīgais risinājums ir miers, un mēs to panāksim prieksēdētājs. Hovita kungs, vai atbildēsiet zilās procedūras jautājumam? Jums to vēlas uzdot uh, Nutels kungs. Uh, well, maybe, maybe mis... Jā, Hovita kungs iespējams zina ko tādu, ko nezinu es. Un tomēr, vai jūs nepiekrītat Hovita kungs uh, Eiropas komisijas Timermans priekšsēdētāja vietniekam Timermans kunga teiktajam, ka lielākā daļa bēgļu, kas ierodas Eiropā, nenāk no Sīrijas, un oficiālie bēgļu statistikas rādītāji apvienotajā karalistē saka, ka lielākā daļa bēgļu, kas ieradās eh, apvienotajā karalistē, ir eritreieši. Jūs šeit spēlējat politiski spēlīt, Covid kungs, bet tagad atbildiet, vai jūs nepiekrītat Timermana kunga teiktajam, kas balstās uz statistiku? Hovita kungs saka priekšsēdētājs lūdzu atbilda. Hovita kungs, vai tā ir komisija vai apvienotās nācijas, kas apgalvo lielākā daļa bēgļu, kas ierodas Eiropā, nāk no Sīrijas, un lielākā daļa ir patiesi patvēruma meklētāji, kuri ir sešus gadus cietuši asiņainā pilsoņu karā. Un ja Eiropas Savienība neizmantos starptautiskās diplomātiskās sviras, kas ir tās rīcībā, tad es nezinu, vai jūsu jautājums ir adekvāts. Nākamais Fotigas kundze, vienu minūti lūdzu. Paldies! objektīvs miers. Tas ir labākais, ko mēs varējām panākt. Ko nozīmē objektīvs miers? Tā tad ir iesaistītas gan tā kā opozīcija esošās puses, gan arī teritoriāli strīdi. Al-Asada loma ir pieaugusi. Un Krievija arī ir nostiprinājusi savu kā starptautiskas diplomātiskas lauvas slavu dažādos salonos. citas ietekmes varbūt nav tik skaidri saprotamas, jo, diemžēl, Daesh jau darbojas pāri valstu robežām, un viņi mums nedara zinām savu nākamo soli, un viņiem patiesībā neinteresē, vai starptautiskās organizācijas paliks okupētajās teritorijās vai nē. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies! Atkal zilās kartiņas jautājums atbildēsiet, Fotīgas kundze! Jā, lūdzu. Gruncelīts kungs, e, jums e, iespēja uzdot jautājumu. E, Godētā kolēģe, jūs teicāt, šis šausmas cīnījā, vai jums nešķiet, ka Eiropas Savienības divas dalību valsts apvienoto nāciju drošības padomē Francija un apvienotā karalista, vai nevajadzētu izveidot starptautisku kriminālu un kara noziegumu tribunālu Sīrijai un Irākai, kurā mēs pie atbildības sauktu Daešu, kura šobrīd izpilda genocīdu pret kristiešiem un citām minoritātēm, etniskajām minoritātēm. Fatigas kundze, jā, es uzskatu, ka jums ir taisnība un vajadzētu šādu tribunālu izveidot. Prieksēdētājs, paldies, un tagad eh, dodu vārdu godājamam Austrāvičus kungam. Vienu minūti. Paldies, paldies, prieksēdētāja kungs, godātā augstās pārstāves kundze. Kolēģi, pieci gadi nekā nedarīšanas ir novedis pie šīs situācijas, kurā dzīvojam šobrīd. Jau kāda veida pamieris uz jebkāda veida noteikumiem ir pēdējais brīdis, kad mēs eh, kaut ko tādu varam viņiem piedāvāt. Vienīgais, kas darbojas abās pusēs, tā tad m, mm, eh, viņš Šobrīd tā ir Krievija, kur veic uzlidumus opozīcijas spēkiem, slimnīcām, kuras, kuri atbalsta propagandu un veido tādas sāgas. Būsim godīgi. Maskava mums ir iemācījusi vienu. Tātad eh, mēs vienmēr esam apgalvojuši, ka militārs risinājums Sīrijas eh, konfliktam nav iespējams, reka ir. To pierāda šobrīdējā situācija - pamieris. Protams, tā cena ir bijusi augsta, un mums visiem to vajadzētu saprast. Paldies, Kozu par muju, vienu minūte, lūdzu. Jā, paldies, prieksēdētāja kungs, godātā augstās pārstāvis kundze. Protams, Ko mēs vēlamies redzēt? Mēs vēlamies redzēt politisku risinājumu, kas novestu pie ilgtspējīga miera, kas garantētu Sīrijas kā valsts robežas un identitāti. Es e, piekrītu iepriekšējiem runātājiem, bet tomēr situācija, kāda tā bija pirms diviem, trim gadiem, ta, situācija ir pamainījusies, bet uh, e, Alkaīda turpina attīstīties. Šobrīd uh, Protams, mums ir jāizvērtē pagātnes notikušais, bet situācija ir pamainījusies. Eiropas Savienībai ir jāspēlē spēcīga, neatkarīga vidutāja loma. Mums partneri ir dažādās valdībās - Saudarābijā, Turcijā, arī citu reģionu valstis mūs atbalsta. Piemēram, vakar Mēs jau teicām, ka Ženēvā būtu jābūt gan valdības, gan nevaldības pārstāvjiem. Tagad Smita kungs. Uh, Priekšsēdētāji, paldies, paldies Magrīnī kundze par ļoti iespaidīgo situācijas um, aktualizāciju. Es tiešām atbalstu un arī uzskatu, ka Demastoro uh, kungs, lai pastrādājis, jūs varbūt izteicāt diezgan pieticīgi par savu lomu, par savu um, veicināšanu sadarbības ziņā. Labi, mēs nevirzam tur tankus un bumbas, bet tomēr mums ir iespēja spēlēt savu lomu, mēs varam veicināt dialogu dialogu, un tas ir ļoti labi. Un eh, Skotu Nacionālā partija atbalsta šo pozīciju. Mēs gribam eh, tiešām eh, turpināt šo darbu ja e, apvienotā karaliste arī paliek šajā ietvarā. Tad šeit ir, ir jārunā par to, ka jālikvidē humanitārā krīze un ļoti pareizi runājot par Libānu un Jordāniju. Ir, tās arī ir ļoti vājas valsts šobrīd nepieciešam atbalstīt viņas. E, kā ir par atbildīgumu šeit e, nevar būt miers, ja netiek cilvēki saukti pie atbildības. Es saprotu, saprotu, ka mums ir birojas, bet eh, cik lielā mērā jūs atbalstat NVO, gan vietējiem NVO, gan arī starptautiskam organizācijām, um, kā jūs arī veicināt šo risinājumu. Paldies. Tālāk viena minūte. Nu, tālāk kungs. Mēs. Uh, apzināmies, ka Sīrija šobrīd ir pats nopietnākais eh, jautājums. Uh, Mēs redzam, cik ļauna ir islāma valsts, mēs redzam, ko, ko, ko viņi dara, griež galvas nost, dedzina, met eh, cilvēkus no, nu, no, no jumtiem, tāpēc, ka viņi ir homoseksuāļi, un ja cilvēks nenomirs līdz ar šīm vardarbībām, tad vienkārši ierok zemē. Ehm, tad eh, šie ekstrēmisti grib paturēt vai kontrolēt ne tikai Sīriju, bet visu reģionu. Bet mēs nedrīkstam aizmirstēt, ka 2013. gadā visi ir politiķi, ieskaitot Makēna kungs un mūsu visu Verhofstads, mūsu politiskais ģēnijs, um, teica, ka mums ir jāsastrādājas ar šiem brīnišķīgajiem uh, Eh, cilvēkiem, runājot par madžahadieniem, viņi to teica. Kāpēc eh, mēs joprojām neko šeit nedaram? Kāpēc mēs joprojām strādājam ar Turciju? Kāpēc mēs aicinam Turciju iestāties Eiropas Savienībā, ka viņi ir terorisma pamatlicēji? Eh, paldies. Tālāk, Kaubermaier kungs. Paldies! Eiropas Savienība tagad mēģina nopirkt eh, Turcijas palīdzību miljārdiem eiro, bet tā ir kļūda. Turcija ne politiski, ne militāri nav vēlams partners reģionā Sīrijas mieru procesā cīņa pret Turcijas, neat, eh, pret kurdu neatkarības eh, cīnītājiem vien to parāda. Un tādējādi Turcija pat e, apšaudīja Sīrijas teritoriju. Vašingtona gan nosūtīja protestu paziņojumu uz Ankaru, prasot nepār, nekavēties pārtraukt šo uzbrukumu, bet kur tad ir Eiropas Savienības reakcija uz Erdogana režīma uh, Eh, vēršanos pret eh, minoritātēm, apspiežot tās. Tā vietā, lai noteiktu standartus, mēs cenšamies tuvināties ar Turciju. Tas ir nepareizi un tas nav ceļš uz mieru Sīrijā. Tālāk, Milan Mols, pusotras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, atbalstam pamieru Un mm, mēs arī gaidīsim Ženēvas savu rezultātu. Un ļoti labi, ka mazinās vardarbība. Tā ir lieliska ziņa. Tomēr jāsaprot, ka risinājums vēl nav panākts. Mums ir jādara, jāskatās, kādas ir iespējas panākt politisku noregulējumu. Īpaši pēc 2012. gada paziņojumu. Skatīsimies, kā Ženēvas sarunas turpināsies. Nav progresa politiskā ziņā arī dažādu grupu iesaisti, piemēram, Dāieša, humanitārā krīze. Mums ir ļoti izšķirīgs brīdis šobrīd, tas ir kritiski svarīgs brīdis. Un ir absolūti nepieciešams atbalstīt sarunu procesu Ženēvā, lai atvieglotu humanitāro krīzi. Un arī visas šīs krīzes sekas un jāiesaista arī visi dalībnieki, gan reģionāli, gan starptautiski, lai visi varētu saskaņot rīkoties un rezultātā, lai būtu stabils risinājums. Paldies, Ana Gomesa kundze. Divas minūtes. Contra o ditador Assad ser transformada em guerra civil pela guerra sectária e por procuração entre a Arábia Saudita e. Oposīcija opozīcija, šis pārstāvju karš un visa šī drausmīgā kardarbība ir novedusi pie cilvēku cies, ciešanām, ir lielākā humanitārā krīze uh, pēc otrā pasaules kara, un tas viss ir ļoti netālu no mūsu robežām, arī Krievija iejaucas šajā konfliktā, un Eiropas Savienība nevienmēr rīkojas saskaņoti, dalībvalsts nespēja koordinēt strateģisku reakciju. Uh, un mūsu politika ir tāda, kur mēs nenodarbojamies ar, ar preventīviem pasākumiem. Mēs rezultātā redzam, ka aizvien vairāk bēgļi ierodās pie mūsu robežām un apmetas bēgļu nometnēs. Ir tūkstošiem bēgļu, kas cenšas bēgt uz Eiropu bet mēs strādājam tā, ka rodas aizvien jauni iemesli, lai, kas veicina teroristu aktivitātes. Sanāk, ka būs aizvien vairāk bēgļu dēļ mūsu aktivitāte. Tas ļoti tiešā veidā apdraud mūsu drošību. Mēs nevaram turpināt realizēt mūsu esošās politikas. Mēs nevaram noturēt kārtību pie robežām. Bēgļi nāk, pie mums čērso robežas, ierodas Turcija. Mogarīnī kundze, ir ļoti labi, ka mums ir eh, arī šis pamiera periods un uguns ir mazinājies, tomēr um, tas netik, neatrisinās krīzi. Ar kurdiem tā tālāk mums nepieciešams uh, Eiropa ar solidaritāti, ir nepieciešama politiska līdervadība, ir uh, jāpanāk morāla uh, vienošanās. Tas, ko tur, nu, padome ar Turciju panāca vakar, tas nav pieņemams. Mums ir nepieciešama stingra vadība. Un minūte par lei. Paldies. Tagad Beldarkungam vārds uz vienu minūti. Voorzitter, mevrouw de hoogvertegenwoordiger. Liels paldies, priekšsēdētāji, cienījuma augstā pārstāvs kundze. Savā ievadrunā jūs runājāt par Turcijas partneriem. Tagad ir notikuši vairāki nesen notikumi, kas, manuprāt, ir satraucoši, un es vēlētos dzirdēt, kāda ir jūsu, kāds ir jūsu viedoklis par šo eh, Turcijas lomu reģionā, ņemot vērā situācijas un eh, notikuma attīstību Sīrijā. Patiesībā mēs redzējām, ka Turcija no savas teritorijas ir izmantojusi ieročus eh, divas reizes, ir notikuši uzbrukumi arī kurdu vienībām, vienu uh, reizi atsā un tad uh, eh, dabietā. Un runa ir par uh, turku džihādistiem, kas īsteno šos uzbrukums. Un tātad runa ir par Turcijas uh, kūģi, kas ir sūtījis, kas ir uh, izšāvis uh, šādus te uh, ieročus un izmantojis munīciju. Turcija drīzāk ir uh, sarežģījums, nevis risinājums. Paldies, paldies, un tagad vārds Vaigla kungam uz uh, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījumā Magarīnī kundze, pēc uh, vairākiem gadiem šobrīd mēs esam nonākuši tādā situācijā, kad uh, Mēs beidzot cenšamies risināt uh, humanitāro krīzi un daļai darām to ar politiskā uh, procesa palīdzību, bet ir jāsaprot, ka tas viss ir rezultāts mūsu uh, politikai, mūsu nepareizajai politikai. Mēs nesapratām to, pie kā novedīs šī situācijas pasliktināšanās Sīrijā. Ir vairākas lietas. Vispirms um, pamirst, tad uh, koordinācija starp ASV un Krieviju un treškārt tas, ka sarunās ir iesaistīta uh, arī Krievija un Asāds. Jūs teicāt, ka mēs nepiedzīvojam jaunu um, augsto karu, bet saskaņā ar to, ko esmu dzirdējis no citiem kolēģiem, kur varbūt nekoncentrējas tik daudz uz Sīriju, bet uh, uh domā vairāk par šo konfliktu ar Putinu. Um, šādi te pasākumi šobrīd nav nepieciešami. Mēs piedzīvojam uh, augsto karu, un varbūt būtu pareizi beidzot Eiropā sāk domāt par to, kas notiks pēc uh, kara Sīrijā. Sīrijai būs nepieciešams samierināšanās process. Paldies, tagad vārds Pancerī kungam. Uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu pārliecināts, ka par spīti. Uh, uguns pārtraukumam Sīrijā, mums tomēr beidzot ir pavērusies iespēja risināt šo ārkārtīgi sarežģīto konfliktu. Pēc piecu gadu satraucošas humanitārās krīzes mēs beidzot varam mētiecīgāk iesaistīties krīzes risināšanā, sniedzot humāno palīdzību. Es domāju arī, ka mums beidzot ir iespēja ļaut sīriešiem pašiem veidot savu nākotni. Mēs ļoti daudz esam darījuši Eiropas Savienībā, un šobrīd mums ir jābūt arī uzdevuma augstumos. Mums ir jāuzņem sava loma, sava atbildība, lai risinātu humanitāro krīzi. Ir jāuzsver, ka Eiropas Savienība ar 5 miljārdiem atbalsta ir viens no lielākajiem donoriem reģionā. Mums ir jārīkojas diplomātiski, lai celtu stiltu starp starptautiskiem, reģionāliem un pasaules mērogu spēlētājiem. Kā jau jūs to uzsvērāt? Sīrija vēlas Eiropas Savienības politisko klātbūtni, jo īpaši tāpēc, ka mūsu ticamība ir kas konkrēts, tas tā ir taustām. Uh, nacionālās eh, samierināšanas procedūra ir saskaņā ar to diplomātisko ietvaru, ko Eiropas Savienība ir izstrādājusi eh, šajā kopīgajā dosijā arī strādājot pie Irānas jautājuma un kodola jautājumiem. Mums ir jārisina arī bēgļu krīze un mums ir jācenšas konsolidēt Eiropas Savienības ārējo politiku, mums ir jārunā vienā balsī un jārīkojas konsekventi. Ja mēs vēlamies spēlēt izšķirīgu lomu, tad mums ir jāatsakās no uh, šādām te nacionālām neskaidrībām jādomā lielos vilcienos, lai atjaunot šo mieru procesu, kas šobrīd ir vairāk nekā jebkad vajadzīgs. Paldies! Paldies, vai jūs atbildēsiet uz Banano kunga zilās kartītes jautājumu? Nē, saka runātājs, tad nākamais runātājs, eh, Pietrovska kungs uz vienu minūti. Liels paldies, priekšsēdētāji. Karš Sīrijā ir turpinājies nu jau piecus gadus, tajā ir ļoti daudz bojā gājušo. Tāpēc mēs eh, priecājamies par to, ka beidzot ir redzama zinām vienošanās kur panāk arī ANO un uh, citas organizācijas, un mēs esam interesēti situācijas stabilizēšanā reģionā. Tas ir izšķirīgi, lai atrisinātu arī šo samilzušo imigrācijas krīzi Eiropas Savienībā. Ilgstošs miers Sīrijā nozīmēs, ka mums būs jāpārtrauc uh, civiliedzīvotāju nogalināšana, mums ir jāpārtrauc arī uh, imigrantu piepildums mums ir jāļauj viņiem atgriezties mājās. Mūs ļoti satrauc nesenie eh, notikumi un eh, nesenās ziņas par to, ka 130 cilvēki pavisam nesen ir gājuši bojā un 500 cilvēki ir gājuši bojā armijas kontrolētajās teritorijās. Tāpēc Eiropas Savienība ir jāturpina humanitārie centieni. Paldies tagad vārds Nārta kungams vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, ka mēs e, nerīkojamies, ir novēdz pie situācijas e, pasliktināšanās Sīrijā. Runa ir par ielgušu kāru. Un šobrīd mēs saskaramies ar tādu situāciju, kas nepatīk nevienam, bet tā ir realitāte. Asad režīms un viņa armija um, cenšas um, nodrošināt uh, um, kontroli pār situāciju. Mums ir nepieciešams miera process un ir jāatzīst arī, ka Krievijas iesaistīšanās gal galā noved pie tā, ka mēs bijām spiesti vienoties. Iestāšanās pret Krieviju nozīmē, ka mēs aizmirstam par to, ka pēc piecu gadu kara darbības mums beidzot ir izdevies panākt um, uguns pārtraukšanu. Uh, veicināsim miera procesu, miera sarunas un būsim aktīvi no Eiropas Savienības puses cīnoties arī pret terorismu. Paldies, paldies. Tagad vārds Kankungam uz divām minūtēm. Priekšsētāja, cienījumā augstās pārstāvis kundze. Tātad priekšsētāja, cienījumā augstās pārstāvis kundze, simtiem tūkstošu uh, sīriešu uh, ir uzsākuši pret uh, valdības protestu, aicinot gāzt uh, Asadu un panākt demokrātisku Sīrijas režīmu. Ir jāatceras, kā šis konflikts sākās 2011. gada pavasarī. Jāsaprot, ka šobrīd um, kara darbība tikai pierimst. Pirmās um, vienošanās laikā ļoti daudz cilvēku joprojām tika nogalināti, daudz no viņiem bija civiliedzīvotāji. Mums ir jāpārtrauc šī kara darbība, lai patiesībā uzsāktu sarunas, un ir jāatsāk sarunas, lai uh, turpinātu uh, virzīties uz priekšu, panākot uh, pamieru. Ir nepieciešama arī politiskā pārēja. Tā ir jābūt sīriešu vadītāji Um, tam ir jābūt sīriešu risinājumam, un starptautiskajai kopienai ir jāstrādā ar visu labo gribu, lai panāktu vienošanos paralēli tai, kas tika panākta Minhenē. Krievijai un Irānai ir jāsāk izmantot savu ietekmi pār šo režīmu. Mums ir jāizmanto šī iespēja, lai mēs rastu diplomātisku un humanitāru risinājumu. Mē, mēs nedrīkstam kavēties ar humanitāro palīdzību un ir jānodrošina piekļuvi šī atbalsta sniegšanai visā Sīrijā. Starptautiskā kopiena ir daudz plašāk izmantojusi šo iespēju un arī mums tā ir jāizmanto. Mums ir jāpārtauc šī asins izliešana Sīrijā. Uh, Mūsu kopīgais uzdevums ir cīnīties pret Daešu un atrisināt imigrantu krīzi, tāpēc tas ir visu mūsu interesēs atbalstīt Sīrijas miera procesu, kas novedīs pie stabilas un iekļaujošas valdības, kurā būs pārstāvēta visa Sīrijas sabiedrība. Paldies! Bonano kungs vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu, vai jūs atbildēsiet uz to? Nepaldies, saka Kāna kungs. Labi. Tad nākamais runātājs Skripek kungs uz vienu minūtu lūdzu. Priekšsēž kungs, augstā komisārs kungs, kolēģi, paldies par eh, augstai pārstāvēji par paziņojumu. Mēs visi esam vienprāts, ka tagad ir laiks mieram Sīrijā. Miers, no kā iegūt visu, tādēļ es aicinu jūs, lai tiešām Sīrijas kristiešu delegācija arī piedalītos Sīrijas demokrātiskās padomas delegācijai mieru sarunās. Uh, Daudzreiz esmu lūdzis jūs uh, pievērst uzmanību demokrātiskai pašpārvaldei uh, valsts uh, ziemeļ rietumos. Šajā reģionā cilvēki dzīvo mierā, gādā par sevi, taču šis miers ir apdraudēts. To apdraud ne tikai Daesh, bet arī citi Turcija ir jāizbeidz demokrātiskās pašpārvaldes teritorijas uh, Eh, pret to vērsti uzbrukumu. Citādā gadījumā mēs redzēsim jaunas bēgļu plūdus uz kaimiņu valstīm un Eiropu. Kurdi reģionāla valdība Irākai ir jāatver Fiškabūras uh, robežu punkts um, pret DSA teritoriju un jāizbeidz ierobežojumu, jāizmanto mums diplomatiskā ietekme, lai to panāktu un izdarīt spiedienu uz to, lai esam uh, Eh, partneri. Mums jāpalīdz šiem cilvēkiem eh, humanitārā kārtā. Viņi nodrošinās eh, nākotnē stabilitāti reģionā. Paldies! Zilās kartīts jautājums jums. Škripeka kungs. Škripeka kungs, vai jūs pieņemsiet zilās kartīts jautājumu? Lūdzu. Gžiba kungs. Priekšsēd. Es atvainojos, es gribēju pieteikties uz brīvā mikrofona procedūru, nevis tagad zilās kartītes jautājumu uzdot. Pasku kungs, lūdzu, Joan, vienu minūti priekšsēd. Augstās pārstāvs kundze. Pilsoņu karš Sīrijā rada daudz implikācijas Eiropas Savienībai. Bēgļu krīze, terorismas negatīvā ietekme uz reģionālu situāciju, sarežģītas attiecības ar Krieviju, potenciāls eskalācijai. Divi nesenie pamieru nolīgumi vairs nav spējuši pilnībā eh, izbeigt eh, kardarbību, eh, kaujas darbības starp režīmu un opozīciju un tās dažādos spēks. Un tāds ir galvenokārt tādēļ, ka nav vienošanās starp varām, eh, eh, kas šeit iejaucās eh, reģionālam un ārpus reģionu. Nav vienprātības par to, kādam jābūt Asad režīmu nākotnē. Politiskā krīze ir jāpanāk pēc īsta pamiera, kuru motivētu humanitāra intervents, kas būtu vērsts uz atbalstu sniegšanu iedzīvotājiem. Bet Eh, risinājumu šajā sarežģītā konfliktā pie, uz mūsu durvis liekšņa eh, savādā veidā nav panākams pret eh, citādā veidā. Un tagad līdza kungs viena minūte lūdzu. Godātais priekšsēžkungs, augstās pārstāvs kundz. Apsveic pašreizējo pamieru, kuras visas galvenās konflikta puses ir pamatā ievērojušas. Takamais solis ir Ženēvas saruna atsākšana, kas būs pamat akmens E, reģiona, mieram reģiona, bet e, ir arī karnoziegumi e, jāsoda saskaņā starptautiskām krimināltiesībām. Ir komisija, ko Vācija, ASV un Eiropas Savienība atbalsta, kas izskatīt, kas meklē pierādījumus par cilvēktiesību pārkāpējiem Sīrijas pilsoņu karā. Uh, un ir sākt pietiekoši eh, pierādījumi, lai eh, izvirzītu apsūdzību eh, Asadam par noziegumiem pret cilvēcību. Taču tad arī vēl būs jautājums par to, vai kuru juridiskā instants šo jautājumu varētu iztiesāt, vai arī jārada jauna instants. Visas puses, tā skaitā arī Krievija ir jāņem, jāicina e, starptautiskās e, ko krimināltiesību aspekti, e, tas ņemt vērā ženēs sarunās. Diktatoriem jāsaprot, ka viņi maksās dārgu cenu, ja viņi savu pilsoņu cilvēktiesības neievēro. Eiropas Savienībai tādēļ sistemātiski jāicina trešās valsts pievienoties starptautiskai krimināltiesai. Paldies, Līdza kungs, jums ir. Zilās kartītes jautājums no Baldanur kunga. Vai jūs to pieņemsiet? Nē. Paldies. Nu tad eh, spontānās uzstāšanās. Viens deputāts katra Uh, katras grupas vārdā Šogorkungs pirmais. Paldies. Neiedomājams ciešanas ir novedušas pie eh, valsts gandrīz pilnīgas eh, iznīcināšanas. Miljoni cilvēki ir devušies bēgļu gaitās, tāds ir Sīrijā. Un arvien grūtāk ir izbeigt šo kāru. Āriem vērotēm var šķiest, šķist tā, ka mēs eh, attālamies arvien vairāk no miera, nevis tuvojamies tam. Bet uh, arī e, šeit iejaucas ārvalstis, un tas tikai konfliktu vēl padziļina un sarežģīja. Cilvēki bēg un pamazām jau zaudē cerību, ka viņi jebkad varēs atjaunot savu valsti. Bet ar šos, šīs cerības zaudēšanu vairs arī nebūs iedzīvotāji valstī. Domāsim, sievie, statotiskā sieviešu dienā Eh, eh, arī eh, es domāju, mums jādomā par tām sievietēm, kas ar ieročiem aizstāv savus mīļotos šajā konfliktā. Nākamais runātājs. Marijas kungs. Ja runājot par Sīriju, ir rietum spēki, Saudarābija, piemēram, kas Daesh atbalstīja ekstrēms sunītu islamists pret Asad režīmu. Un, protams, ka situācija tagad ir kritiski. Daesh ir jāpieveic bez miera, arī bēgļu traumas pret Grieķijas virzībā turpināsies. Pat labani 40 tūkstoši Grieķijā un līdz mēneša beigām būs 150 tūkstoši. Tādēļ jāuzdod jautājums, kā ir ar Maķedoniju un ar Albāniju. Tās ir robežas slēgus. Banka mums sacīja, ka tas ir eh, starptautisko tiesību pārkāpums. Ko jūs, kā starp, eh, Eiropas eh, Savienības augstā pārstāvja par to sakat, ko jūs darīsiet, lai robežas atvērtu? Tas ir nelegāli, kas šeit notiek. Nevar tūkstošiem bēgļu tikt ieslēgt Grieķijā. Mēs negribam kļūt par bēgļu Dahau. Paldies, Jakovšķiča kungs, nākamais. Paldies, priekšsēd. Nedrošais pamieris, nestabilais pamieris Sīrijā, protams, ir labāks par kar, kārstu kārdarbību. Un jāizdara visu pūliņu, lai to saglabātu. Tādēļ es ļoti priecājos, ka augstā pārstāvja jūs piedalāties šajā procesā. Ļoti labi, ka ASV un Krievija ir radušas risinājumu, bet mūsu uh, nākotne nevar būt viņu rokā. Sīrijas nākotnē jābūt sīriešu rokā. Mums skaidri jāpasaka, ka Sīrija pieder sīriešiem, nevienam citam. Mums skaidri jāpasaka, ka mūsu ienaidnieki ir pirmkārt daešu un teroristu grupas, kas ir parādījušas, cik viņas ir gatavas uh, izdarīt noziegumus. Viss cits ir jāatstāja sīriešiem izlemšanai, ja mēs vēlamies startautisku kriminālu tiesu izveidot uh, Sīrijas nozīmēm, tad darām to. Mums ir tiesības to darīt. Bet jebkurā gadījumā Sīrijas nākotnes izlemšana ir jāatstāj tās iedzīvotāju ziņā. Nākamais runātājs. Paldies. Priekšsēdi. Pamieris Sīrijai pirmais uh, cerības tariņš šajā valstī kopš kara sākumā ir cerība parādīsies, ka situācija varētu normalizēties reģionā un dažādas informācijas avoti liecina, ka 90% upuru skaits ir samazināts, 80% ieroči. Tagad jāuzdod jautājums, kā mēs varam panākt mierīgums sarunas, miera sarunas Ženēvā. Eiropas Savienība sniedz humanitāru palīdzību, arī ir pamieru palīdzējusi panākt. Tagad ir svarīga, vēl svarīgāka loma spēlēt globā, uz globālajā arēnā. Bet būsim godīgi, ja Krievija nebūtu iejauksties, tad mums būtu darīšana ar vēl vienu islāmistu valsti un tas būtu arī drauds tuviem austrumiem. Paldies! Buonono kungs, eh, eh, brīvā mikrofona procedūrā nav pieļams zilā kartīts jautājumu. Prēdes kungs, vien minūte. Paldies priekšsēd. Nebūtu slikti, ja šīs pamieres palīdzētu izbeigt šo kāru, kas ir piecus gadus ilgs bet no ASV nāk arī uh, ziņas par aliansi pret Krieviju. Un teroristi ir nonākuši zem liels spiedienu, jo Sīrijas valdība un Krievijas sabiedroties Bolā un Irāna ir apvienojušies. Kāda lomu spēlē Eiropas Savienība un tās sabiedrotie, kas attiecas uz bēgļu plūdiem, kas veļas Eiropas virzienā. Tas ir sitiens Eiropas Savienībai pa seju. Pļauka. Tā mums atgādina mūsu pienākumus. Tās ir sekas tam, ka mēs neiejaucāmies Sīrijas konfliktā valsts valdību vadītāji lēmumu šķiet norāda, tagad, kad nekādi secinājumi nevis darīt. Buhner kungs, viena minūte pēdējais runātājs. Paldies, augstā spārstāvs kundze, par jūsu svarīgo ziņojumu. Paldies arī par jūsu um, lielo darbu, lai uh, mieru sarunās un uh, humanitārā palīdzība, lai tiktu uzlabot, taču arī uh, Gribu sacīt, ka komisijas veikums nav netū pietiekoši. Kamēr vēl bēgļu nometnēs ir bats, kamēr cilvēki nav pasargāti no e, augstuma sala, mums arī jādod vairāk naudas, kā Eiropas Savienībai un kā komisijai. Mums nevajadzētu dot naudu Turcijai, lai tā būvētu mūri, lai sargātu, neļaut citiem bēgļiem ienākt valstī, vai nebūtu daudz labāk e, šos līdzekļus tērēt uh, um, lai cilvēkiem nebūtu iemesla bēgt, lai viņi varētu izdzīvot savās mājās. Gādājiet lūdzu, par to es jūs lūdzos, lai bēgļu apmetnēs uh, vismaz galvenās cilvēku vajadzības tiktu apmierināts. Paldies! Tas bija brīvais mikrofons, un tagad viceprezidenta Mogrīnī kundze. Uh, uh. Jā, paldies. Gribētu sākt. Uh, ar to, ka pateikšu ļoti godīgi, kādas man tāds iespējas, ka ir samērā vienkārši šeit sēdēt un uh, fokusēties uz visiem trūkumiem šajā situācijā. Jā, esam, esmu pat ļoti tālu no perfektuma. Jā, protams, ka var arī sūdzēties par to, ka šī glāze ir puspilna, jā, bet eh, pirms kādu laiciņu tā bija vispār tukša. Un eh, mūsu uzdevums ir eh, veikt darbu pēc darba. Bet glāze paliek ar, arvien pilnāka un pilnāka katru dienu, un katra atsevišķā pili izglāba cilvēku dzīvības. Gan Eiropā, gan Sīrijā, Libānā un Jordānijā mans darbs ir uh, mēģināt uzlabot situāciju katru dienu. Un starptautiskā sabiedrībā ir uh, jāvienojas un jādarbojas kopā. Tas ir arī piecu gadu rezultāts uh, starptautiskiem lēmumiem un darbībai Sīrijā un ap Sīriju. Eiropas Savienības loma ir šeit, kā daudz no jums jau arī teica, apvienot dažādas programmas, jo ir ļoti daudz iesaistās puses, gan arī Sīrijā iekšpusē, gan arī ārpus Sīrijas. Mūsu būtiskās intereses politiski raugoties un mūsu intereses kā Eiropiešiem drošības dēļ un tāpat arī bēgļu krīzes dēļ un daļas izplatīšanās dēļ. Un uh, debatas par uh, migrāciju arī to parāda, bet tās ir mūsu interese un arī mūsu humanitārā un politiskā intereses ir mēģināt uh, noteikt uh, šo kopīgo starp uh, dažādām rīcības programmām bet mēs varam palielināt šo kopīgo pamatu starptautiskajai sabiedrībai un eh, reģionālajiem spēlētājiem, lai nodrošinātu to, ka, lai Sīrijā uzsātos mieru un stabilitātes procesu nevis piecu gadu pilsoņu karš. Jā, mums ir bijušas stundām garas diskusijas lai vispār izprastu, kā, cik sarežģīta ir šī situācija. Tas viss nepazudīs nākamās nedēļas laikā, un kā jau es skaidri sākumā teicu, ka lietas var pavērsties arī uz ļoti slikto pusi, jebkurā brīdī, ja mēs neturpināsim apkopot visus iespējamos elementus, darboties kopā. Protams, ka tas ļoti sarežģīts darbs, kas ir jādara dienu no dienas kas ir uh, izdarīts. Mēs esam mēģinājuši sniegt pēc iespējas lielāku humāno palīdzību, radīt uh, arvien vairāk cerību sīriešiem, kā kāds no jums teica. Tas ir mūsu uzdevums un jāmēģina veidot sasaistības starp dažādajiem iestājām pusēm, atrast kopīgais pamats. Kādreiz mums ir sarežģījumi, ir grūti to panākt, bet mums ir jāsglabā uzticamība. Jā, nevienmēr viss izdodas, un mums jāmēģina veidot šo politisko pārējais procesu Sīrijas iekšpusē un veidot eh, šai valstī nākotne. Mēs šeit runājam ne tikai par sīriešiem, kas ir uh, Sīrijā palikuši, bet arī par tiem sīriešiem, kas ir pametuši valsti. Arī par viņu nākotni ir jādomā, runājot par šīs valsts nākotni. Kā jau es teicu, mums ir nepieciešams strādāt pie kopīgā plāna, palikt pie tā. Un uh, pirmo reizi tas bija vienbalsīgi pieņemts. Un tas ir uh, šis sarežģītais darbs, kuru mums ir izdevies paveikt. Es dzirdēju arī jūsu izteikumus par to, ka nav Eiropieši pietiekami vienoti. Gribētu pateikt ļoti skaidri. Ir bijušas piecas dažādas um, uh, Eiropadomas sanāksmes katru dienu pieturošajā darbā un ļoti atklāti šeit runāja parlamentā. Uh, Protams, ka ir šeit parlamentā arī dažādi viedokļi un uzskati. Eiropas Savienība. Tā ir jābūt vienotai tikai vārdos, bet arī ir jārīkojas vienoti. Mums, mēs koordinējam katru dienu rīcības, katru ikdienas darbu mūsu darba grupās. Protams, ka ir atšķirīgi viedokļi, bet eh, šī sašķeltība, tā ir jāpārvar, mums ir jā, jārīkojas, jā, jādomā, jārīkojas kopā. Mēģināsim uzsvērt arī pozitīvo, ko esam sasnieguši. Ja mēs to paši nedarīsim, tad eh, ļoti sarežģīti ir gaidīt, eh, grūti to sagaidīt no citiem, lai citi to saskata. Bet šajās jomās mūsu rīcībā Sīrijā patiešām šodien mēs esam vienoti, mēs rīkojamies kā Eiropa. Vēl divas lietas konkrēti. Nē, tomēr trīs. Viena lieta ir par Libānu un Jordāniju. Ir nepieciešams uzsvērt ne tikai finanšu atbalstu, ko mēs varam viņiem sniegt, bet eh, jāuzsver tas darbs, ko mēs varam darīt, lai radītu stabilitāti un kā mēs varam sadarboties kopā, lai to panāktu. Es apmeklēšu Libānu Jordāniju pēc dažām nedēļām Un uh, tas būs viens no elementiem mūsu kopējā darbā. Nu, viņa runās ar mums, uh, eh, starpsko atbalsta grupu, mēs strādājam kopā ar Jordāniju un Libānu, jo, manuprāt, mums ir uh, tas pats mērķis, proti rast risinājumu, kā pabeigt karu, izbeigt karu un uh, sasniegt mieru. Vēl viena lieta, kas tika pieminēta, ir uh, atskaites process, atbildība. Šeit mēs runājām, it īpaši strādājam kopā ar NVO uz vietas, un varbūt tas ir jautājums, pie kura mēs varēsim detalizētāk atgriezties vēlākā laikā. Un es lielu prieku to darīšu, vai šeit plenārsēdē vai citā formātā. Un vēl viens elements. Daži no jums uh, uzsvēra sieviešu lomu, it īpaši šodien, kā īpašā dienā. Protams, ka 8. marts ir um, datums, kas ir ļoti būtisks, lai piemēroties šo jautājumu. Ja mēs sakām, ka Sīrija, Sīrijas nākotnē ir jāpieder visiem sīriešiem, Sīrijas pilsoņiem, gan Sīrijas iekšpusē, gan arī ārpusē, mēs šeit domājam arī sievietes. Ne jau tikai mēs. Mēs eh, mēģinām veidot tādu perspektīvu, ka šī eh, valsts būs sekulāra valsts tad mēs atsaucamies arī uz faktu, ka tik daudzas sievietes ļoti daudz gaida par, kā mainīsies situācija, kā mainīsies viņu loma valstī. Mēs atbalstām ikdienas darbu, gan NVO, gan Asīrijā pašā, gan arī ārpus Sīrijas. Un eh, šis darbs eh, to ļoti lielā mērā veids arī nevalstiskās organizācijas, lai Jā, un es atceros, ka beidz tā, tādu skumju vai tādu negatīvu šeit atsauci. Jā, protams, ka Eiropas Savienībā ir īpaša loma un um, mēs uh, starptautiskajā diplomātijā to saglabājam, bet esam daļa no starpskās sabiedrības. Tātad esam daudzi, kas strādā pie šie procesi, ieskatot Eiropas Savienību, un tomēr beigšu tādu pozitīvu izteikumu. Vieno, saruna vienošanās. Sarunās. Bieži vien ir jārīkojas arī pragmatiski, bet eh, beig beigās eh, ceru, ka viss šis darbs varam kosies panākumi. Grācija, la viceprezidente Mogherini. Kad sievietes ir bez sarunu gauda, tad var panākt labus rezultātus. Jā, paldies. Paldies, mēs tagad beidzam diskusiju.